apvārsni 2020. Bušo kungs arī ir ieradies. ETP grupa nevar atbalstīt otro un trešo kompromisu grozījumu, bet savukārt sociāldemokrāti atbalsta pirmo, otro un trešo grozījumu. Vai varam sākt gro, eh, balsošanu? Varbūt, ka referents vēlas kaut ko piemetināt ļoti īsi, lūdzu. I would like to thank to all uh, shadows and... Pateikt visiem ēnu referentiem un arī NV komitejai, uh, ka esmu viņiem ļoti pateicīgs par smago darbu. Es uh, ceru, ka mēs ITRE komitejā varēsim atbalstīt savu pozīciju un vairāk naudas tiks piešķirts šādiem projektiem. Paldies! Paldies! Uzreiz ķeramies pie balsošanas un tas ir 15. darba kārtības punkts apvāršņa 2020 izveide. 67. grozījums, kas par? Pret? Atturas pieņemts. 68, 78. kas par? Pret? Atturas pieņemts. 69. kas par? Pret? atturas. Mums ir jānobalso elektroniski. 69. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 70. kas par? Pret. Atturs Pieņemts ceturtais grozījums par pret. Atturas pieņemts. 71. kas par pret. Atturas pieņemts. 72. par pret. Atturas pieņemts. 73. par pret. Atturas pieņemts Noraidīts. 74. par. Labi, nobalsojam elektroniski par 73. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 12 par, 6 pret, pieņemts. 74. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 76. kas par, kas pret, atrod, atturas, noraidīts. Labi, balsojam elektronis par 76. pārbaudīsim, kāds bija rezultāts. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 10 par 13 pret. Grozījums ir noraidīts. Piektais, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 75. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 78. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 79. par? pret, atturas pieņemts. 80. par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 1, kas par, pret, atturas pieņemts. Pārlecam pāri vairākiem grozījumiem. 96. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts. 97. kas par. Kolēģi vēlas pārbaudīt balsojumu par 96. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 11 pret 14. Grozījums ir noraidīts. 97. kas par? Pret? atturas pieņemts. 98. Kurš par? Pret? Atturas? Nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 98. Man izskatās, ka ir norādīts, bet varam pārbaudīt. Lūdzu. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung. Beidzam balsot. 19 bija par, 8 pret, grozījums ir pieņemts. 99. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 101. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 100. Un 103. identiski balsojam par abiem, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski. 100. 103. grozījums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi pa paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 24 par, 9 pret, grozījumi ir pieņemti. 104. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 105. kurš par? Pret atturas. Man nav īsti skaidrs. Man izskatās, ka ir noraidīts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 20 par, 17 pret. Pieņemts. 107. Kurš par? pret, atturas pieņemts. 106. kurš par, pret, atturas pieņemts. 108. kurš par, pret, atturas pieņemts. 109. kurš ir par, pret. pret. Nobalsojam elektroniski par 109. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. 22 par, 21 pret, grozījums pieņemts. 110. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 111. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 112. par. Pret. Atturas pieņemts. 113. par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts. 114. par pret atturas pieņemts. 116. par pret Kolēģi, 116. 116. Kas par? kommt später. Das ist on um the next page. It's on the next page. Die ist auf der nächsten 116. 116. Šķiet, ka tautas partija nav sapratusi, ka mēs jau esam nākamajā lapusē. 116. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 118. par pret atturas pieņemts. 117. un 119. identiski grozījumi, kas ir par pret atturas pieņemti. 115. Tagad par to balsojam. Kas tagad? Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 120. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 121. par? Pret. Atturas. Noraidīts. the next one. 122 dafür. 122 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 123 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 125 par. pret. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 125. Haben alle kolēģi apgestimt? Vai vispār spēja nobalsot? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 127. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 128. grozījums par? pret, atturas, noraidīts. Konsultētais grozījums numur divi. Pēter Līze, vai jums ir kas sakāms? Tikai īsa piezīme par konsultēto grozījumu numur 2 un 3. Koordinatori un referē, eh, ēnu referenti vakardien saņēma eh, ēpastu no juri lietu komitejas referenta. Tas ir juristis, juridiski un arī ētiski strīdīgs jautājums. Es gribēju jums to tikai pateikt. Ir ļoti atšķirīgi priekšstati par šo jautājumu, bet katrā ziņā juridisko lietu komiteja ir pieņēmusi lēmumu. Mēs gan varam izlikties, ka par to nesam informēti, bet kolēģi, kas nevēlas šo lēmumu ignorēt, es gribēju pateikt, ka jums ir jābalso pret otro un trešo un 120. 125. un 126. grozījumu par šiem diviem par, bet pret 2. un 3. konsolidēto grozījumu. Pēter Līzi, es gribēju pavaicāt, ja tas būtu otrādi, ja mēs varētu, piemēram, kaut ko pastāstīt juridiskajai lietu komitejai, Ko tad mēs no viņiem pēc tam dzirdētu, ja mēs viņiem mēģinātu kaut ko norādīt? Eh, nu, tā ir norāda ieteikums no juridisko lietu komitejas, bet es neuzskatu, ka man tas būtu obligāti jāievēro. Tātad katrs eh, var iesniegt grozījumus un katrs var balsot par grozījumiem, kā viņi vēlas. Tādēļ tagad balsojam par konsolidēto otro grozījumu. Lūdzu, kas ir par? Celiet roku. Er ist dagegen. Kas ir pret? Pārbaudīsim. Konsolidēto grozījumu numur divi, lūdzu. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Vai visi ir eh, nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār 20 pret ir eh, pieņemts konsolidētais grozījums numur 3, kas par pret atturas pieņemts. 136. kas par pret atturas noraidīts. 8. grozījums, kurš par pret Noraidīts. Devītais grozījums. Labi. Es īstenībā gandrīz neko nedzirdu. Kolēģi ļoti aktīvi runā pa telefonu. Nu, labi, tāpēc nobalsosim ast par astoto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Entschuldigung, dass ich mit den Abstimmungen störe hier. Ja. Es atvainojos, ka es jūsu sarunas traucēju ar balsošanu, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. 56 par, neviens nebija pret. Jā, nepārprotams iznākums. Devītais grozījums. Referenta grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 137. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 138. par pret atturas pieņemts. 158, 139. Mēs par abiem varam balsot kopā. Kas par? Pret. Atturas noraidīti. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 140. Kurš par? Pret. Atturas. Labi, nobalsojam elektroniski, jo nav īsti skaidrs, kāds bija balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 143. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 141. kas par? Pret atturas. Īsti nesaprotu, vai pieņemts vai noraidīts. Labāk nobalsojam elektroniski par 141. Sākam balsot, beidzam balsot. Divdesmit par, trīsdesmit septiņi pret, grozījums ir noraidīts. 142. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 144. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 11. kas par? Labi pārbaudam. Balsojam elektroniski par 144. Sākam balsot. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 10 par 49 pret, grozījums noraidīts. Jā, bet eh, pēc eh, jūsu balsošanas es nesaprotu, kā tas ir. 11. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts. 145. kas par pret, atturas, pieņemts. 146. kas par pret, atturas, noraidīts. 147. par pret pret, atturas pieņemts. 148. kurš par, pret, atturas pieņemts. 149. par, pret, atturas pieņemts. 12. kas par, pret, atturas pieņemts. 150. kas par, pret,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 153. par pret atturas pieņemts. Tagad 155. Kas ir par? Pret atturas noraidīts. 156. kas par? Kolēģi vēlas nobalsot elektroniski par 155. Sākam balsot. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 29 par, 29 pret. Noraidīts. 156. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 157. kurš par? Pret Atturas pieņemts. 159. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 165. Kurš par? Pret. Atturas. Kolēģi no uh, sociāldemokrāta grupas nebalsoja, tādēļ mums jānobalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 28 pret. Pieņemts. 166. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 167. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 168. Par. pret atturas 169. kas par? Kolēģi grib nobalsot elektroniski par 168. Sākam balsot. Das ist eine große Mehrheit, sehe ich jetzt schon. Es jau redzu, pārliecinoši vairākums. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 45 par, 13 pret, viens atturējās, Pieņemts. Kolēģi, lūdzu, ja balsojam, tad celiet roku augstāk, lai mums visu laiku nav jāpārbauda elektroniski. 169. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 169. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 31 par, 28 pret. Grozījums pieņemts. 170. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 171. par? Pret. Atturas noraidīts. 172. par?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 pret, atturas, pieņemts. 177. kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi. Es īsti droši neesmu. Sociāls nebalsoju tik aktīvi. Tātad nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 par 9 pret. Grozījums pieņemts. Nav nekādu šaubu. 178. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 179. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 180. par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 Atturas pieņemts. 185. par. Pret. Atturas noraidīts. 186. kas par. Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts tomēr. Noraidīts. 187. kas par pret atturas noraidīts. 188. par pret atturas noraidīts. 189 par pret atturas noraidīts. 190. kurš ir par pret atturas pieņemts. 192. kurš ir par pret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 atturas noraidīts, 196. par pret atturas pieņemts, 5, 15. Eh, kas par pret atturas pieņemts, 197. kurš par pret atturas pieņemts, 199. kas par pret atturas noraidīts, 200. Eh, kas par pret pret, atturas, noraidīts. 201. kas par, pret, atturas, noraidīts. 202. par, pret, atturas, pieņemts. 203. par, pret, atturas, noraidīts. 204. kas par, pret, atturas pieņemts. 205. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 206. par? Pret, atturas pieņemts. 207. par? Pret, atturas pieņemts. 208. kurš par? Pret, atturas pieņemts pieņemts.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 213. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 214. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 215. par? Pret. Atturas pieņemts. 216. par? Pret. Atturas pieņemts. 217. kurš par?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 atturas pieņemts. 222. par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 5. Kurš par pret atturas pieņemts? 228. kas par pret atturas pieņemts. 229. kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 244. kas par pret atturas noraidīts. 242. kas par pret atturas pieņemts. Daži atkrīt tagad. 240. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 241. par? Pret. Atturas pieņemts. 245. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 243. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 239. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 239. B, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis numur 7, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 247. kas par? Pret atturas pieņemts. 254. kas par? Pret atturas pieņemts. 255. kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. kurš par? Pret atturas pieņemts. 20. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 22. Eh, atkrīt, 263. kas par pret atturas pieņemts, 266. par pret atturas pieņemts. 23. atsaukts, 268. kas par pret atturas pieņemts. 267. kurš par pret atturas pieņemts. 24. kas par pret atturas pieņemts. 269. kas par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 9, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 283. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 282. par? Pret. Atturas noraidīts. 281, 284, 285 identiski grozījumi, balsojam par visiem kopā, kas ir par. Pret, atturas, pieņemti. 286, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 287 par. Pret, atturas, pieņemts. 289 par pret, atturas pieņemts. 288 par, pret, atturas noraidīts. 27. Kurš par? Es neesmu pats īsti pārliecināts, kāds bija balsojums par 288. Nobalsojam elektroniski. So, haben alle abgestimmt. Abstimmung ist. Beidzam balsot 39 par 21 pret. Nu, gandrīz eh, te harmonija ir vērojama. 27. kas ir par? Pret, atturas pieņemts. 290. par? Pret, atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 10. Kurš par? Pret, atturas pieņemts Pieņemts. Pārlecam pār vairākiem grozījumiem un nonākam pie numur 300. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 301. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 305. par. Pret. Atturas pieņemts. 303. par. Pret atturas pieņemts. 304. kas par? Pret atturas pieņemts. 302. par? Pret atturas pieņemts. 307. kurš par? Pret atturas pieņemts. 308. kurš par? Pret atturas pieņemts. 308. par? pret, atturas pieņemts. 309. par, pret, atturas pieņemts. 310. kurš par, pret, atturas pieņemts. 311. par, pret, atturas pieņemts. 312. kurš par, pret, atturas pieņemts. 313. kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 314. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 315. par, pret, atturas, pieņemts. 317. par, pret, atturas, pieņemts. 316. par, pret, atturas, noraidīts. 318. kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 328. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. 329. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 330. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 332. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 331. par?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 334. 334. Girlingas kundzes grozījums. Mēs tagad balsojam elektroniski. Pieņemts. 42 par 19 pret. 300. 300. Varbūt, ka varam atkal atkārtot balsojumu, eh, sāka balss no zāles, jo šeit bija kaut kāds nesaprašanās ar cipariem. Par kur grozījumu jūs tieši runājat? Ko jūs īsti nesapratāt? Ko jūs sajaucāt, vaicā priekšsēdētājs? Skaitlis netika precīzi pārtulkots. Labi, balsojam vēlreiz elektroniski par 334. girlingas grozījumu. 334. balsojam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši arī Šlīterkungs? Beidzam balsot. Šli... 38 dafür, 24 dagegen. 38 par 24 pret ir pieņēmts jebkurā gadījumā. 335. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 336. par? Pret. Atturas noraidīts. 337. par? pret, atturas, noraidīts. 338. par, pret, atturas, pieņemts. 339. Jā. Ir kolēģi, kas ceļ roku gan balsojot par, gan pret, tādēļ šeit ir tādi pārpratumi. Uh, Labi, varam nobalsot elektrons par 338. Sākam balsot. 338. Elektroniski sākam balsot. Apgestimt. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 25 par 35 pret. Grozījums noraidīts. 339. Kas par? Pret. Atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 344. kurš par? Pret atturas noraidīts. 345. par? Pret atturas noraidīts. 346. par? Pret atturas noraidīts. 347. par? 300. Labi, varam pārbaudīt. Nobalsojam elektroniski par 346. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt. Abstimmung. Beidzam balsot. 45 par, 15 pret. Jā, nu šeit sēžot prezidijā nebija īsti skaidrs, kā es nobalsojuši. 347. kas par? atkrīt, atvainojos, saka priekšsēdētājs. 348. kas pār pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 4, kurš par pret atturas pieņemts. 353. grozījums par pret atturas pieņemts. 355. par pret atturas pieņemts. 356. par pret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 atturas pieņemts. 362 par pret atturas pieņemts. 367, kurš ir par pret atturas pieņemts. 368 par pret atturas pieņemts. 369 par pret atturas noraidīts.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 374. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 375. par. Pret. Atturas pieņemts. 376. par. Pret. Atturas noraidīts. 377. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 378. par. Pret. Atturas pieņemts.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 atturas noraidīts 384. par pret atturas pieņemts. 385. par pret atturas pieņemts. Apsvērumi 35. grozījums par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas noraidīts. 37. par pret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 pret, atturas, noraidīts. 46. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret pret, atturas pieņemts, 50. par, pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums, kurš ir par, pret, atturas pieņemts, 61. par, pret, atturas pieņemts, 62. par, pret, atturas pieņemts, 63. par, pret, atturas pieņemts, 64. par, pret, atturas pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. 66. 66. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojām par ele elektroniski par visu grozīto atzinumu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 50 balsis par, viena pret, 10 kolēģi atturējās. Gru atzinums ir pieņemts un sveicu referentu. Dann bleiben wir bei dem Berichterstatter und jetzt geht's weiter. Paliksim pie tā paša referenta un tagad ejam tālāk pie 17. darba kārtības punkta. apvārsnes 2020 uh, īstenošana, 58. grozījums, kas par pret, atturs noraidīts, 59. Labi, pārbaudīsim elektroniski 58. grozījumu. Visi nobalsojuši, redzu, ka lielākais vairums ir par tā, tad 45 par, 13 pret, Tātad pieņemts. 59. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 2. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 64. par, pret, atturas pieņemts. 65. par, pret, atturas pieņemts. 66. par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. 67. par, pret, atturs pie noraidīts. 69. par. Labi, pārbaudīsim 67. elektroniski. Visi kolēģi nobalsojuši. Beidzam balsot. 29 par, 32 pret, noraidīts. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, noraidīts. 71. par, pret, atturas,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 norādīts. 77. par, pret, atturas, norādīts. Tagad uh, pie pielikumiem tra, trešais grozījums par, pret, vēlreiz. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņems. Sestais par, pret, atturas pieņems. Septītais par, pret, atturas pieņems. As, uh, eh, 78. par, pret, atturas pieņems. 79. par, pret, atturas noraidīts. 8. par, pret, atturas pieņems. 80. par, pret,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 pieņemts 84. par, pret, atturas, pieņemts 85. par, pret, atturas, pieņemts 11. Labi, labprāt pārbaudīsim 85. grozījumu elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 17 pār, 44 pret. Līdz ar to viennozīmīgi noraidīts. Dodamies tālāk pie 11. grozījuma par pret atturas pieņemts 12. par pret atturas pieņemts 68. 86. Eh, par pret atturas pieņemts 87. par pret, atturs, noraidīts. 88. par, pret, atturs, noraidīts. 89. par, pret, atturs, noraidīts. 90. par, pret, atturs, noraidīts. 91. par, pret, atturas, pieņemts. 92. par pret āturus noraidīts 93. par pret āturus pieņemts 94. par pret āturus pieņemts 95. par pret āturus pieņemts 96. par pret āturus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 Simtais par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Man nebija pilnīgi skaidrs. Pārbaudīsim 104. grozījumu elektroniski. Scheint angenommen zu sein. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Nu, viennozīmīgi pieņemts. 102. grozījums par, pret, atturs, norādīts 103. par, pret, atturs, pieņemts 105. par, pret, atturs, norādīts 106. par, pret, atturs, pieņemts 107. par pret atturs, pieņemts 108. par pret atturs, pieņemts 110. par pret atturs, noraidīts pirmais groz, kompromisa grozījums par pret atturs, pieņemts otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. 119. par pret atturs pieņemts. 121. par pret atturs pieņemts. 120. par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Trešais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 126. par pret pret, āturs, pieņems 127. par, pret, āturs, pieņems 128. par, pret, āturs, pieņems 129. par, pret, āturs, pieņems 132. par, pret, āturs, pieņems 134. par, pret, āturs, pieņems 233. par, pret atturs pieņems 135. par pret atturs pieņems 136. par pret atturs pieņems 20, 121. Es atvainojos, saka priekšstādātājs 21. grozījums par pret atturs pieņems. Tagad ceturtais kompromiss grozījums par pret atturs pieņems. Konsolidētais grozījums numur 5 par pret atturs pieņemts 143 par pret atturs pieņemts 144 par pret pārbaudīsim elektroniski 144 grozījums. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsojumu. 31 par, 30 pret. Tātad pieņemts 146 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 146 elektroniski. 146. 146. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 28 pret, 1 atturējās, pieņemts 145 par, pret, atturas pieņemts 147 par, pret, atturas pieņemts 148 par, pret, atturas pieņemts 150 par, pret atturs pieņemts 149. par, pret atturs pieņemts 151. par, pret atturs pieņemts 152. par, pret atturs pieņemts 153. par, pret atturs pieņemts. Tagad sestais kompromis par, pret atturs pieņemts 158. par, pret atturs pieņemts 157. par, pret atturs pieņemts 158. par, pret atturs pieņemts 159. par, pret atturs pieņemts 160. par, pret atturs pieņemts 27. par, pret atturs pieņemts 161. par, pret atturs pieņemts 162. par, pret atturs pieņemts 162 Septītais kompromiss par, pret, atvars pieņemts. 165 par, pret, atvars pieņemts. 168 par, pret, atvars pieņemts. 167 par, pret, atvars pieņemts. 168 par, pret, atvars pieņemts. 29 par, pret, atvars pieņemts. 169 par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaidīsim 169. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 29 pār, 31 pret, noraidīts. 30. par, pret, atturs, pieņems 170 par, pret, atturs, pieņems 171 par, pret atturs pieņemts 172 par, pret atturs pieņemts 173 par, pret atturs norādīts 174 par, pret atturs norādīts 175 par, pret atturs norādīts 176 par, pret atturas norādīts Nav saprotams. 176. grozījums balsojam elektroniski. Vai visi kolēģi nav balsojuši? Beidzam balsot. 36 par 26 pret. Pieņemts 177 par. Pret atturs. Pieņemts 178 par. Pret atturas. Norādīts 179 par pret atturas norādīts 180. par pret atturas norādīts 181. par pret atturas norādīts 182. par pret atturas norādīts 183. par pret āturs noraidīts 184. par pret āturs noraidīts 185. par pret āturs noraidīts 31. par pret āturs pieņems 32. par pret āturs pieņems 33. par pret āturs pieņems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 atturas pieņemts 194. par, pret atturas pieņemts 195. par, pret atturas, mm, nevar saprast, balsosim par 195. elektroniski. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 38 par, 24 pret, pieņemts 196. par pret āturs noraidīts 197. par pret āturs pieņems 35. par pret āturs pieņems 36. par pret āturs pieņemts 37. par pret āturs pieņems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 pieņemts 203 par, pret atturas norādīts 204 par, pret atturas pieņemts 39 par, pret atturas pieņemts 40 par, pret atturas pieņemts 41 par, pret atturas pieņemts 42 par, pret atturas pieņemts 43 par, pret atturas pieņemts 44. par, pret atturs pieņemts 45. par, pret atturs pieņemts 46. par, pret atturs pieņemts 47. par, pret atturs pieņemts, noraidīt 48. par, pret atturs pieņemts 49. par, pret atturs pieņemts 50. par, pret atturs pieņemts 51. par, pret atturs pieņemts, 52. par, pret, atturs pieņemts, 53. par, pret, atturs pieņemts, 55. par, pret, atturs pieņemts, 54. par, pret, atturs, pārbaudīsim 54. grozījumu. Balsosim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 39 par, 22 pret, tātad pieņemts. 56 par, pret, atturas, pieņemts. 57 par, pret, atturas, pieņemts. 1 par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim elektroniski par visu atzinumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 balsis par, neviens, neviens nebalsoja pret, viens atturējās, apsveicu atzinumu sagatavotāju par viņa, ar viņu smago darbu. Tagad pārējām pie mūsu iemīļotās programmas Life beginnen... Pirms sāksim balsot, es gribētu norādīt uz to, ka 63., 64., 90, 65., 94., 95. grozījums nav pieņemam, tā izlēma prezidijas. und 189 un 190 wurden zurückgezogen. 89 un 88 arī. Tā, tad mēs balsojam par Rīga 12 par, par Rīga 12 grozījumu. Tātad par, pret. Balsosim elektroniski. No, we are in the middle of the vote and after vote. Mēs tagad balsojam, pēc tam, pēc tam jūs būtu varēt, varējis izteikties, vai arī pirms tam, bet balsošanas laikā ne. Dārgais kolēģi, mēs pat labam balsojam. Un nav runa par kaut kādiem izsaukumiem no zāles. Mēs pat labam balsojam. Mēs jau esam balsošanas procesā. Atkārtošu vēlreiz. Es nezinu, varbūt jums tulkojums nav apmierinošs, bet mēs jau balsojam. Vai visi kolēģi jau nobalsojuši? Balsojums beidzies. 34 par 20 pret. Pieņems. Tagad jūs varat izteikties. Lūdzu. Bom, eh, eu eh, tive a oportunidade de enviar eh, uma mensagem a respeito da decisão. Mēs nosūtījām ziņu par lēmumu nepieņemt 63., 64. un 65. grozījumu. Kā jau es sacīju, tajā ziņā pieņēmums, eh, lēmums ir nepieņemams pat biroja lēmumu gaismā. 65. grozījums, ko iesniedz es, un 63. 64. ir tādā pašā situācijā. Tie grozījumi nepiedāvā specifiskus uh, skaitļus budžetam. Es domāju, tāds ir tas lēmums, ka pat labana mums šajā sarunu gaitā nevajadzētu iekļaut konkrētus skaitļus, bet manā grozījumā ir iekļauts kaut kas pavisam cits. Tā ir politiska nostāja, principiāla nostāja, un es saku neatkarīgi kādi resursi ir piešķirti daudzgad finanšu schēmā, LIFE programmai ir jābūt konkrētiem īpatsvaram no piešķirtiem skaitļiem. Te nav runa par skaitļiem, bet par īpatsvaru, par procentiem. Te ir runa par politisku principu, un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc šajā komitejā mēs par to nevarētu balsot. Tā ir neatkarīga komiteja, kas pati var izlēmt, vai viņi ir par to vai pret, nevis vispār nepieņemt šo grozījumu. Tā. Paldies! Sarunvešanas komanda un uh, priekšsēdētāja konference, kā arī budžeta komiteja lēma, ka netiks uh, nosaukti ne skaitļi, nekādi procenti. Sarunas turpinās, un mums vienkārši ir uh, jāmēģina sadzīvot ar šo lēmumu, mums tas ir jāciena. Nu, jūs varat uh, vērsties pie uh, lēmumu pieņēmējiem, bet es ņēmu vērā to, kāda procedūra ir izvēlēta, un tāda bija mūsu vienošanās. Tagad 86. kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ceturtais konsolidētais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to pārējām pie regi 14. grozījuma par, pret, atturs, noraidīts. 24. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 89. par, pret, atturs, pieņemts Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 89. grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 34 par, 27 pret. Līdz ar to šis grozījums pieņemts. 25. par, pret, āturs pieņemts. 26. ar mutisku grozīm par pret atturs pieņemts. 90. par pret atturs noraidīts. 91. par. Ok, bet šeit. Labi, pārbaudīsim elektronis, saka priekšsēdātājs. Nekāda problēma. Pārbaudām 90 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par 24 pret. Līdz ar to pieņemts. Un es lūdzu kolēģis augstāk celt uh, rokas, citādi es neredzu. Labi, tagad 91. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 93. par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad mēs šo un to varam izlaist. Pārējiem pie itre astotā grozījuma par pret atturas pieņemts. 106. 107. grozījums. Ā, saka priekšsēdētājs, tie atkrīt skaidrs. Tas ir doch wunderbar. Brīnišķīgi. Tagad mēs pārējām pie budžeta 11. grozījuma. Oh, 167. Tātad 167. grozījums par Tagad mēs balsojam par grozījumu numur 167. Par, pret, atturas. Labi, balsosim elektroniski. 167. grozījums elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 par, 38 pret līdz ar to noraidīts. Tagad 168. par pret atturas noraidīts. Tagad budžet 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad rēgi 15 par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas pieņemts. Dann 200 zu 34 können wir springen, 34 und ITRE 10. 34. un ITRE 10 kopā par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas noraidīts. Tad 123, eh, 124 un arī 17 kopā par. Pret. Atturas. Pieņemts. 125. Labprāt, nu, pārbaudīsim elektroniski tos trīs grozījumus, par kuriem kopā balsojam 123, 124 un regi 17. Balsam elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 37 par 24 pret un viens atturies līdz ar to pieņemts. 125. 126. grozījums atkrīt, līdz ar to mēs pārlecam pie 35. un regi 16 par regi 19 pie labos apriekšstādātājs. Tad par pret atturis pieņemts. 36. un it ir 12 par pret atturis pieņemts. Itre 14. Itre 14 par. Itre, itre 13. Labi, itre 13 labos priekšsēdētājs par. Pret. Atturs pieņemts. Itre 14 par. Pret. Atturs pieņemts Von... Mm, nu, šeit eh, no prezidijas skatoties nav skaidrs. Balsosim elektroniski ITRE 14. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par, 33 pret, tātad noraidīts. ITRE 15 par, pret, atturs, noraidīts. 37. un rēgi 20 identiski balsojam par tiem kopā par pret atturas pieņemts. Reigi 21 par pret atturs norādīts. Reigi 22 par pret atturs norādīts. 130 par pret atturs norādīts. 129 par pret atturas norādīts. 131. grozījums par, pret, atturas, norādīts 132. par, pret, atturas, norādīts 133. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 133. grozījums. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 30 pret, līdz ar to pieņemts. Tagad pārējam pie 8. konsolidētā grozījuma par, pret, atturis, pieņemts. Pārlasam pie regi 25. par, pret, atturis, pieņemts, regi 26. par, pret, atturis, pieņemts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 atturas noraidīts 141. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 141. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 30 par, 31 pret. Līdz ar to noraidīts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 atturas noraidīts. 44. un 145. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 4B konsolidēto par pret atturas elektroniski lūdzu balsosim. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Konsolidētais grozījums 4b ir noraidīts. Tagad konsolidētais grozījums 4a. 4a. E, dafür? Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Checken 4A. Pārbaudīsim 4A. Droši paliek droši. Visi nobalsojuši. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 par, 28 pret, līdz ar to pieņemts. Tagad konsolidētais grozījums 4C par, pret, āturas pieņemts. Tagad 165. grozījums, vai jūs to atradāt savā sarakstā? 165. par 14. lapas pusē. Es nezinu, vai Eiropas Tautas partijas deputātiem ir tāda pašnum, tāda pat numerācija. 165. grozījums par, pret, Atturas noraidīts. 166. par. Pret. Atturas noraidīts. Tagad pārējām pie 48. par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad 170. ar mutisku grozījumu par. Pret pret, atturas, noraidīts. Tagad mēs balsosim par 170. grozījumu oriģinālajā versijā, bez, orā, bez mutiskā grozījuma. Tātad 170 grozījums, oriģinālā versija par. Atkārtošu vēlreiz, saka priekšsēdātāji, kas ir par 170. grozījumu tā oriģinālajā versijā, tātad bez mutiskā grozījuma par pret, atturs, noraidīts, piektais konsolidētais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Labprāt pārbaudīsim, neuztraucieties, tiešām pārbaudīsim konsolidēto grozījumu 5. Balsosim elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 39 par, 21 pret, viens atturējās, līdz ar to pieņemts. Tagad sastais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. Jūs gribat par reglamentu, ko izteikties? Lūdzu. Eh, Nav prezidenta ainda relativamente. Priekšstādātāji, eh, es gribu izteikties par piekto kompromisu un eh, grozījumu 175. Šis 175. neatbilst piektajam kompromisu grozījumam, kas nu patika pieņemts, un to ņemot vērā, es domāju, par šo kompromisu varētu balsot papildus, kā papildinājumu piektajam kompromisam. Tur ir runa runa par līdzfinansējumu likmi mazāk attīstītiem reģioniem. Savukārt piektajā kompromisā par to vispār nav runa. Tur ir runa par valstīm, kam ir atbalsts programma un reģionāliem, reģioniem, kā ir prioritārā dzīvot. Tātad 175. grozījums nesaskan ar piekto kompromisu. Paldies! Un apgestimt ist paldies kolēģi par šo paskaidrojumu, bet mēs ņemsim vērā to, kas ir norādīts eh, balsojuma sarakstā. Septītais kompromiss par. Vai par to jau nobalsojam atvainojas, saka priekšsēdētājs. 188. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 189. 189. un 190. ir atsaukti. 100. Um, 92. par pret nav skaidrs. Balsosim par 192. elektroniski. Ham alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Balsošana beigusies, tad beidzam balsot. 24 pār, 36 pret, līdz ar to noraidīts. 194 par. Pret atturas noraidīts. 193. par pret atturas noraidīts. 195. par pret atturas noraidīts. 52. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Regi 36. grozījums un 196. grozījums ir identiski. Balsojam par tiem kopā par pret atturs noraidīts. 197. ar mutisku grozījumu par pret atturs noraidīts. Tagad desmitais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. 200 par, pret, atturas pieņemts. 204. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 201. un 21 citri identiski par, pret, atturas noraidīts. 202. grozījums par, pret, atturas pieņemts atturas noraidīts. Itra 22 par, pret, atturas noraidīts. Itra 22 pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 22 par, 35 pret. Līdz ar to norādīts, itra 22 norādīts, 203 par, pret, atturas noraidīts. Devītais konsolidētais par pret atturas pieņemts. Es geht weiter. Tagad grozījums numuru budžeta 5 Man tas ir 24. Eh, lapas pusē, kas par pret atturas pieņemts budžets 6 par pret atturas pieņemts haugas grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Itra 1 par pret pret, atturas pieņemts. Regi 1 dafür. Regi 1 par, pret, atturas noraidīts. Sestais grozījums un regi divi ir identiski grozījumi, balsojam par abiem kopā par, pret, atturas pieņemts. Itre divi par, pret pret atturas pieņems Regi 3 par pret atturas mm, Nevar saprast, labāk pārbaudīsim Regi 3, balsojam elektroniski. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. <laughs> Tja. Nu jā, ko lai saka, viens par 59 pret, viennozīmīgi noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturis, pieņems, itre 3 par, pret, atturis, noraidīts. 68 par, pret, atturis, noraidīts. 8 par, pret, atturis, pieņemts. Regi 4 atkrīt, un līdz ar to pāriem pie Regi 6 par, pret, atturas, pieņems, Itra 4 par, pret, atturas, pieņems, Itra 5 par, pret, atturas, noraidīts, 72 par, pret, atturas, pieņems, budžets 7 par, pret, atturas, pieņems. 11. un regi 8. par pret atturas pieņemts. 12. grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie grozījuma numur 76 par pret atturas noraidīts 13 par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. 79. jau tika pieņemts, tātad tagad 14. par pret atturas pieņemts. Tagad pārlecam tālāk uz 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20, 85 par pret atturas noraidīts. Itre 6 par pret atturas atturas noraidīts, regi 11 par pret atturas pieņemts. Pirmais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums par šo projektu. Elektroniski sākam lūdzu balsot. Ham alle. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 56 par, 2 pret, 2 atturējās. Līdz ar to vēlreiz ir likumdošanas. Uh, Haben alle abgestimmt? Rezolūcija. Balsosim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 56 par, 3 pret, 1 atturējās. Apsveicu Jutu Haugu. Līdz ar to esam milzīgu darbu jau paveikuši attiecībā uz eh, LIFE programmu un vide Eiropā. Liels paldies vēlreiz par disciplīnu, izrādīto disciplīnu balsošanas laikā. Es zinu, šodien bija nedaudz par daudz tās balsošanas, bet, nu, pateicos tiem, kas bija klāt, tie, kas tagad vēlas doties prom no zāles, droši to var darīt. So, ich. Kolēģi. Würde doch bitten, dass diejenigen, die jetzt an der Debatte teil. Lūdzu, tie, kas vēlas piedalīties debatēs, varētu atkal ieņemt savus vietus. Die, die illustre Runde hier verlassen möchten. Un tie, kas vēlas doties prom, to var darīt, bet klusītēm, lai mēs varam turpināt darbu. Mums nav pārāk daudz laika. Došu vārdu Horstam Šnelhārtam. Please. Gut, vielen Dank, Herr Vorsitz. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Daudzi dodas prom, šķiet, viņiem eh, nav mājdzīvnieku, ar kuriem viņi vēlētos pārvietoties, tādēļ viņus šis ziņojums neinteresē. Nu, neesmu katrā ziņā nekad redzējis nevienu deputātu ar dzīvnieku parlamentā. Es nezinu, vai tas ir atļauts vai nē, bet neesmu nevienu mājdzīvnieku vēl parlamentā pamanījis. Bet, ja mēs runājam par ziņojumu, šeit ir e, runa par e, dzīvnieku e, nekomerciālu pārvietošanu. Mēs runājam par suņiem, kaķiem un mājas saskiem. Protams, ja jūs vēlaties doties uz citu zemi, būtu noderīgi zināt, kas tad īsti ir jādara, kādas ir jūsu tiesības, ko jūs drīkstat un ko jūs nedrīkstat. Jūs varbūt atminaties, ka pirms diviem gadiem Mēs pieprasījām, lai komisija dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus Lielbritānijā un citās valstīs uh, nosaka, jo vairs nebija pamatojuma šādiem noteikumiem. Komisija izstrādāja priekšlikumu. Tādēļ ir arī grozījumi. Mēs uzskatām, ka grozījumi ir nepieciešami, lai aktualizētu uh, esošo situāciju un ir arī pārējas noteikumi, dzīvnieku marķēšana un um, pārvadāšana uz konkrētu valsts teritorijām. Tādēļ mēs vēlējāmies uh, ieviest grozījumus divās regulās Mēs runājam par normām, kā tiek eh, pārvadāti šie dzīvnieki Eiropas Savienības teritorijā un vēl eh, dzīvnieki, kas tiek pārvesti no ES uz trešajām valstīm. Te mēs runājam par suņiem, kaķiem, mājas saskiem un otrā kategorijā ietilps citi dzīvnieki. Te ir runāts arī par dažādiem veselības paka, pasākumiem, un nākamajā nodaļā ir runāts par mājas dzīvnieku pasēm. Dāmas un kungi, visā visumā varu piekrist komisijas priekšlikumam. Kāds ir mūsu mērķis? Es gribu, uh, lai Eh, ceļošana ar mājdzīvniekiem nākotnē būtu vienkāršāka, tajā pašā laikā nesamazinot aizsardzības līmeni un neapdraudot eh, ne cilvēku, ne zvēru veselību. Mēģināju ziņojumu sastādīt tādu tādā vienkāršā veidā, bet, protams, bija arī daudz grozījumi. Mums ir jāsaprot, ka komisijas piedāvātās normas sākumā ir eh, jāceļ un ir jāievieš jaunas normas. Uh, Tādēļ ziņojums ir visai apjomīgs, bet domāju, ka tas bija nepieciešams, jo it sevišķi runājot par dzīvnieku pasēm, eh, te ir ļoti laba tābula, ir norādīts, kādai informācijai ir jātiek iekļautai dzīvnieku pasēs. Un šeit ir arī norādīts, kā šī pase tiek izsniegta. Mēs eh, pieprasām ļoti detalizētas eh, norādes un, piemēram, ir noteikts, kurš veterinārārsts drīkst izsniegt šādu pasi. Ir bijuši arī gadījumi pēdējā laikā, kad eh, ir mēģināts viltot dzīvnieku pases, pret to ir jācīnās, bet, protams, ir noteikts galvenās normas, kas ir uh, jāievēro. Vienā aspektā es nedaudz atalinājos no komisijas priekšlikuma. Pēdējā laikā esmu saņēmis daudz vēsturu no cilvēkiem, kuru dzīvnieki piedalās dažādās sacensībās, piemēram, suņu skriešanās un tālāk. Uh, Eh, bija piecu dzīvnieku ierobežojums, ka viens cilvēks drīkst pārvadāt maksimāli piecus dzīvniekus, un līdz šim cilvēkiem, kas pārvadāja vairāk dzīvnieku, bija dažādas sarežģījumi pie robežas. Tādēļ es ziņojumā piedāvāju, ka ir iespējams pārvadāt vairāk dzīvnieku, ja tiek izpildīts konkrētas normas. Protams, ir jābūt pierādījumam, ka jūs piedalīsieties ar saviem dzīvniekiem kādā sporta pasākumā vai kādā citā pasākumā, piemēram, izstādē. Un, ja jūs eh, esat eh, kāda šāda mm, kluba vai asociācijas loceklis un varat to pierādīt, tad jūs eh, varat dzīvniekus droši pārvadāt. Bijušas arī daudzas problēmas un cilvēkiem vajadzēja tur īpašas prasības sastādīt un griezties attiecīgajās iestādēs. Mēs gribējām procedūru vienkāršot. Bija arī tāda pelēkā zona. At runājot par cilvēkiem, kas ikdienā nestrādā ar dzīvniekiem, un, protams, mums ir jāpadomā par procedūras vienkāršošanu attiecībā uz viņiem. Protams, dzīvniekiem ir jābūt vakcinētiem, par to nav nekādu šaubu, bet eh, dzīvnieki, eh, kas nav dzīvnieks drīkst uh, potēt tikai no 12 mēnešu vecuma, pēc tam tika uh, runāts par 12 mēnešiem, 16 mēnešiem un. Šos dzīvniekus uh, nedrīkst pārvadāt uz ārzemēm, bet tagad mēs esam E, iekļāvuši jaunu punktu, sakot, ka tomēr arī jaunākus dzīvniekus drīkst pārvadāt uz ārzemēm, e, ka, piemēram, e, viņi nenonāk kontaktā ar slimiem dzīvniekiem un tā tālāk. Mēs esam arī atvieglojuši dzīvi mūsu pilsoņiem, piedāvājot konkrētus un ļoti labus formulējumus, kas ir jāiekļauj dzīvnieku pasē. Domāju, ka esam pavirzījušies uz priekšu un tādā veidā panākuši labāku risinājumi. Otrs eh, ziņojums attiecas uz dzīvnieku tirzniecību Eiropas Savienībā un trešās valstīs. Jāsaka, ka komisijas priekšlikumā ir paredzēta tikai neliela grozījuma. Es īstenībā komisijas priekšlikumu neesmu grozījis. Kādreiz uh, bija tā, ka pirms dzīvnieku tirzniecības 24 stundas, 24 stundu laikā pirms uh, tam uh, varēja sastādīt ārsta slēdzienu, un tagad uh, šis laiks ir pagarināts līdz 48 stundām. Es nevaru tur neko iebilst, man tas šķiet tikai labi, tas vienkāršos procedūru un katrā ziņā uh, komisija uh, savā priekšlikumā ieviešot grozījumu attiecas uz transportēšanas regulu, kādas normas ir jāizpild dzīvnieks pārvietojot un domāju, ka šeit nekādas problēmas neradīsies un man te nav paredzēta nekāda grozījuma un ar prieku uzklausīšu kolēģis. Paldies! Vielen Dank! Paldies Šņēhārta kungam. Tagad runājam par uh, eh, 20. un 21. punktu kopā. Došu vārdu ēnu referentiem. Panikas kungs, lūdzu. <clears throat> Eh, Viena no svarīgākajām lietām, manuprāt, ir uh, izstrādāt to regulu tā, lai tā būtu viegli saprotam ne tikai profesionāļiem, vetārstiem, bet arī e, vienkāršiem loliem dzīvnieku īpašniekiem. Es uzskatu, ka šis priekšums iet pareizā virzienā. Un Šnelkārt Šmita kunga grozījumi vairāk par 160 liecina par to, ka e, šis referents ir daudz laika veltījis šī dokumenta izstrādē, un tāpēc tiešām dokuments ir arī būtisks un svarīgs visiem iedzīvotājiem. Es arī piekrītu uh, tam, ka vajadzētu iekļaut identifikācijas dokumenta paraugu, uh, jo tādā veidā mēs varēsim pasargāt identifikācijas dokumentus no falsifikācijas. Tālāk atkāpe, kas tiek piedāvāta, ka vairāk kā pieci loliem dzīvnieki drīkst kopā ceļot ar īpašnieku, tas ir arī pieņemams. Bet mums nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot šo atkāpi. Varbūt mēs varētu arī kārtot elektronisko sistēmu šai ziņā. Es arī piedāvāju labāk integrēt maģīvnieku datubāzi. Varbūt tādā ātrā situācijā ir mm, nepieciešama informācija no citas dalībvalsts, eh, līdz ar šādu sistēmu varētu arī pārbaudīt tipšnieka identifikāciju un iegūt vajadzīgu informāciju. Paldies, tagad Kris Deivis. Thank you, Chairman. I really... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsveikt Šnelharta kungu Es uzskatu, ka šī dokumenta virzība ir ļoti pragmatiska un saprātīga. Es varu teikt tikai pozitīvu par centieniem vienkāršot formulējums. Tad uh, jautājums man tikai viens. Teiksim, kā pierādīt ierašanos uz izstādi vai tāds aicinājums iešanās izstādē reģistrācija tādā ziņā būs pietiekama, lai nodrošinātu šīs atkāpes darbību. Vai nebūtu tā, ka ir kaut kāda komerctirzniecība, kas varētu izmantot šo atkāpi, līdz ar to dot kaut kādus falšus dokumentus? Tas ir tikai tāds jautājums. Man pašai, jā, pašam jāpadomā, kā uz to varētu atbildēt. Un tad vēl par centrāliem reģistriem vai tik te nebūs pārmērīga regulēšana. Bet eh, te es dzirdu atkal, ka dalībvalstīs jau šādi reģistri ir, un nu, tad, tad to varētu arī uzskatīt kā uzlabojumu. Eh, tad es tagad uztveru dažādus argumentus, es tos papētīšu, pagaidām komentāru nav, komentēšu vēlāk. Interesanti, ko teiks komisija par šo ziņojumu. Paldies referentam. Paldies. Tagad došu vārdu Rospahas kundzē, lūdzu. Tak, formand. Um, jeg hører til et af de mennesker, der rent faktisk rejser med mine husdyr, og det har jeg altid gjort. Så jeg ved faktisk... Paldies. Es arī esmu ar zinām pieredzi šai ziņā. Un es zinu, kādas problēmas ir, kad jūs gribat savu četrkāju no draugu vest sev līdzi kaut kur. ļoti bieži ir jāveic zināmas formalitātes šaitos robežas, bet te ir mans jautājums. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs arī vienkāršam iedzīvotājam. Cilvēkam ir jākārto ļoti daudz dažādas formalitātes. Es personīgi nāku no tādas valsts, kur ir reģistrācijas sistēma, kas ir elektroniska un arī elektroniska, arī tiek reģistrēti dzīvnieku īpašnieki. Un šeit es gribētu uzreiz pateikties arī referenta kunga par centieniem uzlabot komisijas priekšlikumus. Visi šie grozījumi ir ar mērķi mazināt birokrātiju un formalitātes vetārstiem, piemēram, lai fiksētu noteikts prasības, ir jāpilda dokumenti, bet ir arī vienkāršošana attiecībā uz dokumentu pildīšanu. Šeit ir mērķis mazināt administratīvo slogu. Varbūt, ka tiešām varētu padomāt par mikročipu ieviešanu, jo te varētu mēs padomāt par šo jautājumu. Tādā veidā būtu tas um, mikročips un tur būtu visa informācija, un tas ir uz dzīvnieku tad um, tādā veidā mm, mēs varētu ieviest šo elektronisko čipa sistēmu. Un mm, tad uh, attiecīgi varētu vienkāršot procedūras. Es gribētu teikt, ka Šneller kungs tiešām ļoti uzlaboja komisijas tekstu. Es gribētu pateikties referentam. Dank, Paldies, Rosbachs kundzei. Un tagad Šlīter kungs. Ja, tack. Ehm, och även jag tycker det är väldigt bra om människor kan ta med sig sina sällskapsdjur. Paldies! Tas ir ļoti laba lieta, ja būs uh, šī, šī pārobežu ceļošana. Un ja mēs varam nokārtot šo jautājumu, tad tas ir ļoti labi. Bet um, ir arī noteikta infekcija informācija, kas nāk no dzīvnieku iekšā, ar, ar tārpiem tiek pārnest. Tā tad šeit tā ir problēma. Un jūs zināt arī lapsu eh, slimības, kas dažkārt tiek pārnest ar tārpiem. Eh, Tātad ir infekcijas slimības dažādas. Un tas varētu būt arī sarežģīti. Mēs pieņemsim dotos uz mežiem, citā valstī meklēt sēnes. Mēs nezinām, ko darīt tam sēnēm, vai tas nav bīstami. Tāpēc vajadzētu atvieglot arī dzīvniekiem pārvietošos par robežām, bet lai parasīt tomēr neceļo ar viņiem kopā lai nebūtu šīs parazitārās problēmas. Un vēl gribētu jums teikt, ka mums jāsargā dzīvnieki, lai neskar parazitārās slimības, un tāpēc mums ir jāizstrādā noteikumi šai ziņā. Kā šļūtā, un tad. Paldies! Došu vārdu komisijas pārstāvim. Šodien pie mums ir ieradies Digi Sanko eh, notais vadītājs, lūdzu. Eh, Grāsi, signor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums nav īpaši ambiciozs. Šeit ir centieni ienest vismaz kaut kādu skaidrību tādā jomā, ko regulē, regula, kas nav skaidra, kas ir novecojis arī līdz ar Lisabonas līgumu. Mūsu mērķis no komisijas puses nav fundamentāli mainīt kaut ko regulā. Mēs uzskatām, ka šī regula darbojasies pietiekami labi. Ja mēs atsauksim atmiņā situāciju pirms desmit gadiem, kad bija ļoti daudz diskusijas un tika sasniegts kompromiss šajā jautājumā. Tagad situācija pēc desmit gadiem ir daudz labāka. Un tagad Eiropas pilsoņi ar prieku ceļo ar saviem četrkājainajiem draugiem. Un ir labi, ka ir iespējams mazināt birokrātiju, bet ir nedrīkst arī mazināt drošības un sanitāros apsvērumus. Tāpēc mums tagad ir jāadaptē iepriekšējos noteikums. Jāpielāgo ņemot vērā arī Lis Lisabonas institūciju arhitektūru pēc Lisabonas līguma. Un šeit es gribētu arī atzīmēt Šneharta kunga darbu. Viņš tieši cenšas strādāt tādā virzienā, lai visi noteikumi būtu precīzi un arī vienkāršāki, lai tie būtu tādi uh, noteikumi un likumi, ko varētu tiešā veidā piemērot un izmantot miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas ceļo ar saviem mīļdzīvniekiem. Tāpēc mēs esam ļoti gandarīti redzēt Štāhārda kunga teksta projektu. Ir vesela rinda jautājumu, kur mēs gaidām vēl tālāku attīstību. Mēs labprāt strādāsim kopā ar šo komiteju tuvāko nedēļu laikā, kopīgi uzlabosim tekstu. Paldies! Yes. Paldies! Tagad noslēgumā atkal došu vārdu Šneahārta kungam referentam. Paldies! Paldies arī kolēģiem par visiem ierosinājumiem, paldies par līdzdalību diskusijās, paldies, protams, arī komisijai par atzinumu sniegšanu. Dāmas un kungi, atbildot Dēvisa kungam, runājot par viltotiem dokumentiem, uzskatu, ka pēc mūsu priekšlikuma stāšanās spēkā tas gandrīz nebūs iespējams. jo tur ir arī e, īpašnieka parakstam jābūt, līdz ar to jūs varat e, salīdzināt īpašnieka parakstu kādā citā dokumentā un šajā pasē. Un es uzskatu, ka tādā veidā būs daudz grūtāk e, viltot parakstu un viltot dokumentu kopumā. Rosbachs kundze domāju, ka šādi e, priekšraksti mums ir nepieciešami. Mēs nevaram izlikties, e, ka it kā situācija visā Eiropā būtu vienlīdzīga. Mums ir jābūt pārskatam, jābūt kontrolas iespējām, kā jau Šlīterkungs nomā, norādīja, ka, piemēram, e, kādā teritorijā pēkšņi mainās dzīvnieka status un tas, e, piemēram, e, noved pie kaut kādiem nepatīkamiem starpgadījumiem. Regulā jau ir rakstīts, ka ir jābūt šai mikroshēmai. Nesmu dzirdējis, ka nevarētu informāciju nolasīt. Protams, jāņem vērā, ka 2000, līdz 2011. gada 3. jūlijam spēkā bija vecie noteikumi un mikroshēma uh, ir atzīta, to var ļoti labi nolasīt un var salīdzināt ar dzīvnieka pasi. Kāds kolēģis arī uzdeva jautājumu par datu bāzi. Es zinu, ka parlamentā ir daudz ieinteresētu būtņu, kas runā par visu Eiropas datu bāzes izveidi, bet iedomājieties, kas tad notiks, ja jūsu mērķis ir uh, cīnīties pret viltojumiem, vai ir iespējams uh, dzīvnieku atrast, ja tas ir pazudis. Es domāju, šie priekšstati nav realizējami, tie nav īstenojami. Ja mēs tagad domāsim, ka, piemēram, katram, kam būs kaķis, tagad būs uh, jāiešauj kaķim ausī vai kaut kur citur šī mikroshēma un tad jāpiesakās uh, Eh, datu bāzē, jāievada dati datu bāzē, nu ņemot vērā to, cik miljonu dzīvnieku dzīvo Eiropas Savienībā, tas būs ļoti sarežģīti. Un nedomāju, ka tas eh, kādam nāks par labu. Protams, eh, attiecīgās iestādes varēs pelnīt naudu, bet, nu, tas viss maksās naudu. Cilvēkiem vajadzēs maksāt par mikročipiem, par datu ievadīšanu datubāzē un, piemēram, pirms 14 dienām mēs Strasbūrā runājām par lielopu marķēšanu, un turpat nepastāv tāda visa Eiropas datu bāze. Vienkārši dzīvnieks tiek marķēts, ir dokuments, konkrēta pase vai tāda kā apliecība, bet to ieviest eh, kā obligātu prasību man šķiet pārāk uh, ambiciozi. Katrs, kas savu dzīvnieku vēlas reģistrēt, to var darīt privātā kārtā, brīvprātīgi, bet uh, tādu obligātu sistēmu es uzskatu par uh, pārspīlētu. Un lūkšu kolēģiem palauzīt vēl galvu par manu priekšlikumu. Nevajag to pieņemt kā likumdošanas normatīvu. Paldies! Paldies Šnēlhārt kungam! Kris Dēvis gribēja ko ļoti īsti pateikt. Lūdzu. Es eh, dzirdēju, ka ir pagājuši desmit gadi kopš pirmo reizi šis likumdošanas takts tika pieņemts, lai veicinātu mājdzīvnieku pārvietošanos. Uh, Kā ir ar statistiku? Cik, tā, cik bieži notiek šāda pārvadāšana, varbūt salīdzinot ar situāciju pirms likumdošanas aktu pieņemšanas, vai tāda informācija vispār ir atrodama? Nu, īstenībā jautājumu varbūt vajadzētu pāradresēt komisijai. Es uz to nevaru atbildēt. Mums ir jānosaka dzīvnieki, kas tiek transportēti, lai tos tālāk pārdotu vai arī nekomerciālos nolūkos. Nu, ir daudz cilvēku, kas joprojām savus eh, lolēm dzīvniekus pārvadā, un tad uz viņiem attiec attiecīgās normas. Nu, varbūt komisija var atbildēt šo jautājumu, kādi ir statistikas dati. Un, ja komisija to nevar, tad es mēģināšu kaut kādus datus apkopot. Paldies! Nu, šķiet, ka Kris Dēvis te ir uzdevis ļoti jūtīgi jautājumu. Tagad eh, te veselu roku mežu redzu. Anna Rosbaha lūdzu. Man, diemžēl, ir divi jautājumi. Pirmais. Šnelhārda kungs teica, ka ne visi e, veterināra ārsti drīkst e, šādas apliecības izdot dzīvniekiem, vai tas ir tikai Vācijā tā vai kaut kur citur arī. Otrs jautājums. Policija Dānijā ir teikusi, ka šī eh, ausu marķējumi, tetovējumi ir ļoti veiksmīgi, un, piemēram, ja eh, uz ielas tiek atrast noklīdis vai mīris kaķis, tad viņiem nevienmēr ir līdzi eh, mikroshēma nolasītājs, līdz ar to marķējums ausī varbūt ir labāks atpazīšanas. Uh, Uh, instruments. Uh, Šnehat kungs, bet pēc tam vairs nedošu nevienam vārdu, pēc tam vēl komisija. Lūdzu. Pirmais jautājums. Es īstenībā neat, neatceros to. Otrais jautājums par mikroshēmu. Mums ir jābūt harmonizētai likumdošanai. Kaķis, kas ir atrasts uz ielas, varbūt bieži vien tam uh, nav nekādas mikroshēmas. Mikroshēma nav noteikta, tātad tā, tās, tās nav obligātas saistības. Jums eh, ir jāievieto mikroshēma, ja jūs kaķi vai suni vēlties izvest no valsts. Es neteikšu, ka tā ir tikai vācu norma. Prot, ā, pirmais jautājums bija par veterinārā ārstu. Tas ir jauns normatīvs un attiecīgā iestāde nosaka, kuri veterinārā ārsti šādu pasi drīkst izrakstīt. Es pieļauju, ka būs pietiekami uh, liels personu skaits, kas saņems šādu atļauju no iestādes, bet, protams, ir jābūt pārskatāmai situācijai. Pēdējā laikā ir konstatēta ļoti daudz viltojumu, tādēļ mums vajadzētu pret to cīnīties. Ir uh, jāievieš atkal kaut kāda kārtība, ir jābūt hierarhijai, lai cīnītos pret viltojumu mēģinājumiem. Un daudzi vienkārši dzīvnieks pārvedā komerciālos nolūkos, pasakot, ka tas tā nav. Vienkārši uh, krāpjoties. Mēs noteikti varam kaut ko vēl darīt. Paldies! Tagad atkal vārds komisijai. Lūdzu. Grazie, signor Presidente. Molto brevemente, per quel che riguarda le... Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām ļoti īsi par statistiku. Mums nav tāda cība par, godīgi sakot. komisija nav tiesības eh, konstatēt, vai kādā mašīnā nebrauc suns starp Beļģiju un Luksemburgu pēc brīža nonākot pie Francijas robežas. Mēs nevaram iegūt šāda veida statistiku par šāda veida pārvadājumiem. Droši vien šādu braukāšanas gadījumu skaits ir skaitāms miljonos. Bet, kas attiec uz nacionāliem suņu reģistriem, mēs uzskatām, ka šādu reģistru vešana ir pārmērīga birokrātija. Regula līdz šim brīdim darbosies ļoti labi, vienīgā problēma šobrīd ir saistīta ar nelegālo dzīvnieku ieviešanu cilvēki, kad kas vēlas darboties ārpus regulas konteksta, izvairoties no eksistējušām kontrolēm un ejot caur tām kontrolēm, kas ir regulā par vetārstiem. 18. pantā komisijas priekšlikumā ir atrunātas tās kvalifikācijas, kas ir nepieciešamas, lai vetārstam būtu šajā jomā arī, lai viņš varētu arī ielikt mikročipu. Bet arī šāda veida regulējums ir jārisina dalībvalstīs, jo dalībvalsts ir tās, kas eh, dod šo atļauju vetārstiem, vetārsti veids vakcināciju, mikročipu ievadīšanu un pašu izdošanu. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. septembra pusdienas laikam, balsosim komitejā 6. novembrī plenārsēdē. Uh, vēl nav zināms, kad šis jautājums tiks izskatīts. Paldies par diskusijām. Tagad pēdējais eh, šīs dienas darba kārtības punkts. tā ir apsprieda ar komisiju par metanolu, saindēšanos ar metanolu Čehijā. Protams, tas skar arī citas dalību valstis, tā nav tikai Čehijas iekšē problēma. Pavels Boks ir uzņēmis iniciatīvu, un mēs šodien gribam uh, pārunāt šo jautājumu ar komisiju. Cik lielā mērā Eiropas Savienībā kaut kas tiek darīts, kāds uh, atbalsts tiek sniegts Čehijas Republikai, lai problēmu pēc iespējas ātrāk novērstu. Došu vārdu komisijai. Nē, sākumā Pavelam Pokam un tad komisijai. Lūdzu. Thank you, Chair. Mm. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu čehiski, jo te ir arī čehu nebija klāt. 6. septembrī bija pirmais gadījums Čehijas republikai saindēšanās ar metanolu. Un tas notika pēc tam, kad tika iedzerts alkohols. Šodien ir jau 23 upuri, 39 personas ir smagā stāvoklī slimnīcā. Čehijas varas iestādes ir reaģējušas pagājuši piekdien. Tās ir aizliegušas pārdot alkoholu, kuram ir eh, pa, vairāk par 20% spirts sastāvs visā valstī. Un policija turpina izmeklēšanu. Policija mēģina rast, atrast šī metalona uh, izcelsmi. Un tas ir mūsu komitejas ziņā šī lieta, jo tas neaties tikai uz Čehiju, bet arī uz kaimiņu valstīm. Mēs uzdodam jautājumu, vai dalībvalstīm šādā gadā nebūtu jārīkojas koordinēti. Polija ir aizliegusi pārdod Čehijas izcelsmes alkoholu, tāpat ir rīkosies Slovākija, Vācija ir paredzējis rīkoties līdzīgi. Tātad es gribu nodu, uzdot jautājumu komisijai. Man ir trīs jautājumu uzdodēm. Tie, manā skatījumā, ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Es uzskatu, ka mūsu komiteja jātiek labi. Uh, informētā, jo mēs esam atbildīgi par pārtiks nekaitīgumu un par veselību. Tātad es gribu zināt, kā Eiropas komisija sadarbojas ar Čehijas varas iestādēm, ar Čehijas kontaktpunktiem, kāds ir informācijas apmaiņas uh, darba grafiks attiecībā uz iepriekšēju brīdinājumu sistēmu. Un vēl es vēlos zināt, kā Eiropas komisija var palīdzēt dalību valstī šādā situācijā, uh, lai palīdzētu pieņemt uh, obligāts pasākums un kādi pasākumi ir šai gadienā veicām, piemēram, uh, pārdošanas aizlieg, aizliegšana Čehijā vai Čehijas produkcijas aizliegšana kaimiņu valstīs. Paldies! Es došu vārdu komisijai, un pēc tam citi varēs uzdot jautājumus. Lūdzu. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es vēlos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Čehija 10. septembrī ziņoja uh, mūsu ģenerāldirektorātam dalībvalstīm par intoksis, intoksikāciju un uh, saindēšanos ar uh, metanolu, kas bija alkoholiskos dzērienos. Šī saindēšanās noved pie 23 nāvis gadījumiem. Man nav jaunākie skaitļi. Man, manā rīcībā bija dati par 35 cilvēkiem, kas nonākuši slimnīcā. Jūs teicāt 39. Polijā tika ziņot divi gadījumi. Polija ziņoja par diviem gadījumiem. Slovākijā ir astoņi viegli saindēšanās intokstācijas gadījumi, tie tam mums ir pazīstami. Visi šie gadījumi saskaņā ar oficiālajiem datiem ir saistīti ar alkohola patēriņu, un šis alkohols bija no Čehijas. Čehija aizliedza iekšējā tirgu aizliedz uh, 12. septembrī alkoholisko dzērienu pārdošana, kam ir eh, alkohola saturs pār par 30%. Un 14. Eh, septembrī aizliedz pārdot visu eh, alkoholisko dzērienus ar spirtu saturu pār par 20%. 17. septembrī dalība valstis tika informāts par šiem mm, pasākumiem ar agrīnā brīdinājuma sistēmas palīdzību alkoholiskie dzērieni ar spirts sastāvu pār par 20%, šī alkohola aizliegums neaties uz eksportētajām precēm, uz eksportēto alkoholu. Šis aizliekums attiec uz eh, visāda veida alkoholiskiem dzērieniem, ne tikai uz eh, Čehijas ražoju, ražotajiem precēm. Un arī uz uh, ārzemju no ārzemēm ievastajiem, ievastu alkoholu, tad problēma tieši ir saistīta ar Čehiju, vismaz tāda ir mūsu informācija, taču pastāv risks, ka bīstamie produkti arī var tikt eksportēti. Polija un Slovākija, kurā arī uh, atklājās intoksikācijas gadījumi, jau ir spērš nacionāls pasākums, ir aizliegti uh, 16. Eh, septembrī alkohola pārdošana ar pār par 20% lielu alkohols, jeb spirts sastāvu, un eh, kopš vakardienas Slovākijā arī ir ieviesis tāds pats noteikums. Komisija cieši uzraug šo situāciju un no kompetentajām Čehijas, Slovākijas un Polijas eh, varas iestādēm saņem aktualizētu informāciju, ja jau šis gadījums tika paziņots izmantojot agrīnā brīdinājuma sistēmu runājot par deputātu jautājumu par uh, sazināšanās darba grafiku starp trijām šīm dalībvalstīm un komisiju. Es varu jums sniegt informāciju, ka mēs esam paredzējuši, mēs uh, par, informēsim ar citas dalībvalstis, aktualizēt informāciju un noturēsim sanāksmes veselības un drošības komitejā. Pirmā sanāksmes jau bija 14. septembrī, otrā 17. septembrī. Valsts veselības un pārtības nekaitīguma iestādes, kas pārstāvēja dalību valstis, apmeklēja šīs sanāksmes. Mēs arī šo lietu skatā, skatījām 13. septembrī pārtīgs nekaitīgumu un eh, dzīvnieku labturības eh, sanāksme. Mēs pieprasījām informāciju šai sanāksmē no Čehijas un Polijas. Un arī šo piekdienu, 21. septembrī, ir vispārējā sistēmiskās komitejas sanāksme, un tad arī tiks aktualizēta informācija par šo lietu. Visā šajā sanāksmē mēs esam uzsvēruši. ka šis gadījums ir steidzami uh, Eh, jāskata un jābūt pastāvīgai saziņai un informācijas sniegšanai. Var arī jūs informēt par to, ka Čehijas valdība šodien pārskata šo pasākumu, un komisija ir lūgusi Čehijas varas iestādes eh, un arī Koreper sanāksmēs šorīt eh, padomē, telefonu konferencēs starp komisāru Dalī un Čehijas uh, Eh, ministru Lievu Šegen paplašināt pasākumu aptvērumu, iekļaujot arī alkoholisko dzērienu eksportu uz Čehijas republiku. Mēs esam informācijas Čehiju, ka tādā gadījumā, ja šie pasākumi netiks attiecināti arī uz eksportu, tad Komisija spērs attiecīgus soļus, lai aizsargātu Eiropas Savienības patērētājus un citas dalību valstis, lai citas dalību valsts neizvērstu vienpusējus pasākums, runājot par uh, atbalstu, ko mēs varētu sniegt Čehijai. Komisārs Dalīs šorīt šajā telefonu konferencē ar Čehijas ministru piedāvāja iespēju palīdzēt, konkrēti nestāstot, kāda veida darbība būs veicama. Tas vēl ir definējams, un tas ir atkarīgs galvenokārt no Čehijas, kā tā identificēs un savas vajadzības. Paldies! Thank you very much, and I have several... Paldies, vairāk runātāji ir pieteikušies. Jiří Mastálka pirmais lūdzu. Ko, pane predsedo? Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es esmu Čehijas deputāts un esmu arī ārsts pēc izglītības. Gribēju teikt, ka situācija patiešām ir nopietna. Man šķiet, ka iestādes reaģēja novēloti. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju iestādes jau bija kādu brīdi informētas par šo uh, viltoto alkoholu, kas tika tirgots un varētu iespējams uh, apdraudēt sabiedrības veselību. Īsnībā iestādēm vajadzēja reaģēt jau ātrāk un cīnīties pret šo problēmu. Es kā ārsts varu teikt, ja uh, netiek saul, saulēcīgi veikt profilaks pasākumu, tad pēc tam jau ārstēt slimību ir daudz grūtāk un bieži vien tas mm, upurim beidzas visai bēdīgi. Un e, ņemot vērā iestāžu nolaidību, ir e, cilvēki zaudējuši dzīvību, un tas ir e, vairākiem uzņēmumiem radījis ekonomiskus zaudējumus. Protams, tas nelabvēlīgi ietekmē arī Čehijas republikas tēlu. Mums ir jāsaprot, kāda kontrolas pasākuma ir jāievieš, lai varētu uh, cīnīties pret eh, šādiem viltojumiem un lai varētu arī eh, ieviest sankcijas pret tiem, kas nav savu uzdevumu godprātīgi veikuši. Eiropas parlaments strādā pie ziņojuma par jauno, jaunajiem veselības apdraudējumiem. Mums, protams, ir jāņem vērā šie jaunie apdraudējumi, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, un darbs ir uh, Un šī informācija mums ir ārkārtīgi vērtīga. Gribēju vaicāt komisijai, cik uh, daudz Čehijas iestādes zināja par šo problēmu un ko komisija ir uh, sagaidījusi no Čehijas iestādēm. Paldies! Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Paldies, Kabrnoha kungs izsakās. Kolēģi, Čehijā notikusi katastrofa un uzskatu, ka šeit nepārspīlēju, pat tiešām dramatiski ietekmēja eh, visu valsti. Daudzi cilvēki zaudēja dzīvības, ģimenes zaudēja savus tuviniekus, tam, protams, ir arī negatīvas ekonomiskās sekas un eh, arī jāsaprot, ka startautiskā kopiena šo atgadījumu vērtēs kaudri. Situācija ir ārkārtēja. Līdz šim nekā tāda Čehijā nav bijis. Tā ir pilnīgi jauna situācija. Bet 2001. gadā Igaunijā bija kas līdzīgs, jo tur parādījās metanols un vairāk cilvēki nomira. E, kas līdzīgs bija arī Norvēģijā, tur 50 cilvēki nomira no 2002. līdz 2004. gadam. Čehijas e, veselības ministrs Hege runāja un Es gribēju jums nedaudz uh, pastāstīt, kādu informāciju uzzināju no viņa. Gribēju teikt, ka valdība reaģēja ļoti ātri. Jau 12. septembrī tika apstādināta alkohola tirzniecība kioskos, pēc tam arī visās pārējās tirzniecības vietās tika aizliegts tirgot tādus alkoholiskos dzērienus, kuri satur vairāk par 20% alkohola. Valstī tika ieviesti dažādi kontrols pasākumi. Īstenībā jau iepriekšējos gados tas tā notika. 2011. gadā bija pāri par 40 tūkstošiem dažādu kontrols pasākumu, un arī pirms tam bija daudz pārbaužu un kontroļu, un nekad nevienā uh, gadījumā netika konstatēts metanols alkoholā. Metanols tika pievienots uh, dzērienam. Nē, tas nebija tāds metanols, kas būtu radies uh, dzērienu darīšanas rezultātā. Es biju pārsteigts. Cik daudz metanola uh, pastāv. 2009. gadā tika ievests ļoti daudz metanola Čehijā, it sevišķi no Vācijas, pēc tam no Krievijas. Problēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Un, manuprāt, ir jārunā arī par eh, Čehijas labās slavas saglabāšanu. Ir uh, jābūt aktīvai saziņai, tikai tā varēsim atrisināt šo milzīgo problēmu. Visu laiku ir jāaktualizē esošā informācija un valstīm ir labāk jāsadarbojas, lai varētu atrisināt šo traģisko problēmu. Man ir trīs jautājumi komisijai. Jūs jau daļai uz tiem atbildējāt. Pirmām kārtām gribēju uzzināt, kā līdz šim ir notikusi sadarbība Gribēju otrām kārtām pavaicāt, kā komisija ir atbalstījusi Čehiju risinot šo problēmu. Un treškārt, kādus, kādu mācību mēs varam gūt no šīs krīzes, lai varētu ieviest eh, programmas mūsu komitejā. Paldies! Tagad došu vārdu Zuzanai Rojtovai, kas ir kādreizējā Čehijas veselības ministre. Lūdzu. Ďakujem, pane predsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Pravděpodobně ještě někteří, kteří jsou. Arī man situācija šķiet traģiska, cilvēki ir zaudējuši dzīvības un vairāki cilvēki atrodas slimnīcā, viņu skaits noteikti palielināsies. Mēs runājam nevien par to, kas ir noticis Čehijā, bet arī par uh, uzticību Eiropas vienotajam tirgum. Gribu teikt, ka mūsu valdība darbojās ļoti labi, pārskatāmi, informācija tika sniegta visai sabiedrībai un arī plašaziņas līdzekļos tā parādījās. Uh, arī starptautiskā sadarbība norisinājās ļoti veiksmīgi. Esmu priecīga, ka tika izmantota arī agrīnā brīdināšanas sistēma. Tā sev pierādīja praksē. Es uh, gribētu pateikt, uh, ka ir jāprecizē. Izskanēja informācija, ka 9. septembrī iestādes uh, informēja sabiedrību, bet tas īstenībā notika vēl agrāk. Tādēļ vajadzētu uzsvērt, ka Čehijas republikā tika darīts viss, kas varētu garantēt to, lai šis alkohols vairs neparādītos tirdzniecībā. Ir izskanējuši priekšlikumi, eh, ka varētu uh, Eh, arī pievienot šīm pudelēm izgatavošanas datumu, lai garantētu, ka tiks tirgots tāds alkohols, kas noteikti nav saindēts. Un, protams, ir eh, jāsaprot, ka ir jāierobežo arī tirdzniecība mm, internetā. Kolēģis Pots komitejas priekšsēdētājam uzrakstīja vēstuli informējot par situāciju Čehijas Republikā, un es gribēju precizēt, man ir jācitē viens punkts. Daļa no Čehijas Republikas iedzīvotājiem, mēs te runājam par uh, tādiem apgabaliem, kur uh, nav visai izdevīga situācija. Uh, daļai no iedzīvotājiem ir uh, radies iespējas, ka valdība viņš ir atstājis novērtā, tādēļ parlamentam vajadzētu reaģēt, bet pat tiešām es gribēju distancēties no Pauca kunga izteikumiem. Uh, Domāju, tas ir saistīts ar to, ka pēc mēneša notiks uh, pašvaldību vēlēšanas, reģionālas vēlēšanas, un ņemot vērā to, uh, ir dažas politiskās grupas, kas mēģina nomēlnot citus politiskos spēkus. Es negribu to pieļaut. Paldies! Rod Bērens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Būtu pateicīga ja mēs varētu izvarīties no debatēm par Čehijas iekšpolitiku. Mēs saprotam, ir kāda problēma ar, nu es jau varu runāt arī angliski, sāka Bērens kundze. Grib būt labs piemērs. Es war eine kleine Sortise. Ähm, wenn ich noch einmal beginnen darf, ich bin der... Tātad, Mums vajadzētu izvairīties no Čehijas iekšpolitikas apspriešanas. Kolēģi, kas atrodas zālē, noteikti ir vienas prātis, ka Pauka kungs eh, pareizi norādīja, ar problēmu ir jācīnās un Es īstenībā par to nedomāju, bet es esmu kolēģim ļoti pateicīga, ka viņš par šo jautājumu sāka runāt. Tas ir mūsu uzdevums. Mēs runājam par uh, viltotām zālēm, mēs gribam uh, aizsargāt pilsoņu veselību, un šis jautājums taču tiešām bija jāiekļaut darba kārtībā. Labi, ka Foka kungs uz to norādīja. Es esmu pārliecināta, ka mēs nevaram tagad cīnīties pret uh, noziedzniekiem noziedznieki, kas apdraud cilvēku veselību, bieži vien paliek nesodīti. Mums ir grūti viņus aizkavēt, bet mēs varam ieviest ļoti stingras kontroles un mēs varam arī mēģināt viņus iebaidīt. Noziedzniekus tātad. Es ļoti uzmanīgi esmu sekojusi paziņojumiem masu medijos, gan vācu, gan angļu. Uh, uh, izdevumos, tātad tajās valodās, kuras es māku. Domāju, bija ļoti labi, ka uzreiz tika aizliegti tādi alkoholiskie dzērieni, kas satur vairāk par 20% alkohola, bet neesmu īsti pārliecināta. Varbūt varētu drīzāk uh, pieslieties Maštalkas kunga viedoklim. Uh, Es īsti neesmu pārliecināta, cik ātri darbojās Čehijas valdība, jo šādā gadījumā katra stunda var eh, nozīmēt draudus cilvēku veselībai. Uzmanīgi klausies kolēģi izteikumos. Un, protams, āgrīnās eh, brīdināšanas sistēma ir efektīva, ja valsts pietiekami ātri informē par šādiem negadījumiem. Ļoti labi. Eh, ir jauki, ka bija arī eh, telefons, eh, telefoniski kontakti ar Čehijas premjeru, bet ko es gribēju pavaicāt? Pirmkārt, es gribētu zināt, kad tika ziņots par pirmo gadījumu. Tātad vai ārsts kāds par to paziņoja, vai nāca informācija no slimnīcas, Kad reaģēja Čehijas valdība, tātad kurā brīdī tika aizliegts alkohols, alkohola tirdzniecība, treškārt, kad tika or, uh, informēta komisija, nu man šķiet 48 stundu laikā tam ir jānotiek. Es nezinu, cik ātri tas notika šajā konkrētajā gadījumā. Un tāpat vēlētos dzirdēt, komisijas pārstāvis teica, uh, ka tika ņemti pasākumi, eh, tika ieviesti pasākumi, vajadzēja būt eh, drošības pasākumiem, lai nekas no Čehijas netiktu importēts, lai nebūtu šādi, šāds risks. Vai jūs varat kaut ko vairāk par to pastāstīt? Un kad jūs vēlaties eh, uzsākt drošības pasākumus? Ir labi, ka mēs tagad runājam par problēmu Čehijā, bet neesmu pārliecināta, ka iepriekš viss ir norisinājis pietiekami aši. Un man šķiet, ka tāpat kā uh, zāļu viltošanas gadījumā noziedznieki pietiekami mm, labi māk uh, produktus padarīt bīstamus veselībai, tos uh, saindēt. Tādēļ vēlējos uzzināt, kā Čehijas valdība mēģ, varētu uh, nocirst šīs problēmas sakni. Protams, mēs nevaram garantēt, uh, ka tas notiks, bet vajadzētu arī parūpēties par augstāku drošības līmeni nākotnē. Paldies Dagmārai! Un tagad Pavels Poks. Thank you, Chair. Uh, tentu... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, nā, es izteikšos īsi, jo komisija jau ir atbildējusi visiem maniem jautājumiem. Pateicos arī par to, ka bijāt gatavi mums sniegt atbalstu, ka mums jums to piedāvājāt. Jū, jūsu piedāvājums, kā sacījāt, būs atkarīgs no tā, ko vēlēsies Čehija, par to pateicos. Un vēl jūs sacījāt vienu lietu, ko tiešām ļoti gribēju dzirdēt šajā sanāksmē. Paldies par to. Vēl viena lieta, ko gribu sacīt eh, šīs komitejas locekļiem. Es paužu līdzjūtību visām skartējām ģimenēm upuru un eh, slimnīcā nonākušo personu, komā esošo personu. Uh, Eh, personām, viņu ģimenēm. Tāpēc vien šie cil cilvēki ir nonākuši slimnīcā, ka viņi ir iezēruši alkoholu, kas viņu skatījumā bija uzticams. Un runājot par personīgo komentāru, atteikšos no tā. Tik uzdots vairāk jautājumu komisijai, tādēļ došu vārdu komisijai, lai varētu atbildēt šajā jautājumā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es war eine Reihe von Fragen, die sich auf, nochmal auf die Chronologie bezogen. Runājot par laiku. 10. septembrī komisija saņēma ziņas no Čehijas. Čehijas republika 8. septembrī 8. septembrī Čehijas republika palaida informāciju agrīnās brīdināšanas sistēmā. Un tas norāda uz uh, dažādiem paraugiem, kas tika ievākti 6. septembrī. Tā tas ir rakstīts. Eh, agrīnās brīdināšanas sistēmā, es varu atsaukties tikai uz informāciju, kas tajā ir ievietota. Dann, gesagt, das hatte ich vorher gesagt, wir haben un jau teicu iepriekš, ka 10. septembrī saņēmām agrīnās brīdināšanas informāciju un sarīkojām informatīvo sanāksmi ar visām dalību valstīm, ieskaitot arī trīs um, vistiešāk skartās valstis. Par to mēs runājām uh, pastāvīgajā pārtiks nekaitīguma komitejā. Dann zu den Fragen der Abgeordneten. Atbildot Rotbērens kundzei. Vai komisija ir ieviesus konkrētus pasākumus Čehijā? Gribēju atgādināt, jau to teicu. Čehija aizliedza tirgot visus alkoholiskos dzērienus, kuros ir vairāk par 20% alkohola. Ir aizliegta šāda alkohola tirzniecība Čehijas teritorijā. Netika minēt nekad konkrēti dzērieni, vienkārši visi dzērieni, kuros ir vairāk par 20% alkohola. Slovākija un Polija arī ieviesa pasākums attiecībā uz importētiem alkoholiskiem dzērieniem. Komisārs Dālī šodien Čehijas ministram paziņoja, šie pasākumi neatieksies uz produktiem, kas tiek eksportēti uz citām dalību valstīm. Komisija tādā gadījumā ieviesīs pati savus pasākumus. Mēs nesam konkrēti noteikuši, un tas pagaidām nav iespējams Vai šie pasākumi e, ierobežos e, konkrētus alkoholiskos dzērienus? Kamēr mēs neesam pārliecināti par konkrētiem alkoholiskiem dzērieniem, mēs nevaram ieviest aizliegumus konkrētiem dzērieniem. Tādēļ tika ieliek, ieviests vienkārši šis stipruma ierobežojums. Mēs nezinām, kuri alkoholiskie dzērieni tieši bija saindēti. Līdz ar to līdz eh, vairāk, eh, līdz iegūsim vairāk informāciju, attieksies, aizliegums attieksies uz visiem alkoholiskiem dzērieniem, kas ir stiprāki par 20%. Un nedrīkstēs arī eksportēt šādu dzērienu visā kopienas teritorijā. die Herkunft der, der die, sagen wir, die Quelle, die identifizierung der kriminellen Energie. Ja mēs runājam par uh, ļaunuma sakni, par šo kriminālo enerģiju, mēs neesam to atraduši. Protams, notiek izmeklēšana, notiek uh, pārtiks produktu kontrols, bet noziedznieku meklēšana jau ir policistu uzdevums. Neesam nekādu informāciju par to saņēmuši un. Uh, mēs nesam uh, neko uzzinājuši par veikto izmeklēšanu. Tādēļ nevar atbildēt uz šo jautājumu. Protams, pastāv arī e, uh, dažādi viltoti marķējumi, etiķetes, ir viltots alkohols. Ja tiks atrastīs šādi viltoti marķējumi, tie tiks uh, publicēti un bet kas tad īsti bija šie noziedznieki, tas vēl nav zināms. Kas īsti ražoja šo viltoto alkoholu. Tālāk par palīdzības sniegšanu Čehijai. Varu atkārtot tikai to, ko teica dalīkungs. Viņš teica, ka Čehijai taps palīdzēts. Neko konkrētāk nevar pateikt. Protams, mēs varētu palīdzēt eh, veicot dažādas analīzes laboratorijās, bet eh, nekādi konkrēti plāni vēl nav kaldināti, kādu palīdzību mēs varētu sniegt Čehijas republikai. Paldies! Man jāsaka, ka esmu pilnīgi bez valodas. Ir vēl daži kolēģi, kas vēlas izteikties, bet pirmā rod Bērent. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, tas nav pats ļaunākais, ko esmu piedzīvojis pēdējos 23 gados, runājot par viltotiem un saindētiem pārtiks produktiem. Jā, bet nu šis ir īpašs gadījums. Nu jā, es varbūt varu tagad nomierināties, jo es nedzeru nevienu alkoholu, kas ir stiprāks par 14-15%, bet man ir divi lūgumi. Pirmām kārtām, Eiropas Savienībā ir ļoti skaidras normas, kā ir uh, jāinformē sabiedrība, kā vienai dalību valstī ir jāinformē visas pārējās dalību valstis, ja e, ir konstatēti saindēti pārtiks produkti, ja ir kāds higienas problēmas un tā tālāk un tā joprojām. Ja tas ir tiesa, ka 6. septembrī ievācot paraugus tika konstatēta metanola klātbūtne alkoholā, un tad 8. 9. tika ievietoti fakti šajā rapid alert sistēmā, nu tad tās ir milzīgas problēmas. Es nekautrējos no šī vārda. Varbūt mēs varētu pavaicāt Čehijas valdībai, kas tad tika darīts šīs dienas. Un vēl. Es uzskatu, ir pilnīgi pareizi, ka tika aizliegta šī stiprākā alkohola tirzniecība. Pilnīgi pareizi. Bet, bet tas ir vienkārši cīniski pateikt, mēs tos vairs savā valstī nepārdosim, bet kas tad notiek eh, ar eksportētajām precēm, par to viņi tik ļoti neuztraucas. Tas, ka alkohola eksportēšana netika aizliegta tajā pašā laikā, es to nesaprotu, nu varbūt uh, mana intelektuālā kapacitāte nav pietiekama, bet es to nevaru izprast. Un tālāk 13. septembrī notiek sanāksme. Labi. Bet es tad būtu sagaidījis, ka 15. septembrī jūs būtu mums par to paziņojuši, bet šodien ir 19. datums un tikai šodien dalīt eh, runājās ar Čehijas premjeru un es sagaidu to, ka rītdien tiks uh, sniegtas garantijas par eksporta apstādināšanu. Ja nē, tad jums ir jāuzsāk drošības pasākumi. Kā tad jūs to varat paskaidrot, ja, piemēram, kaut kur Itālijā pēkšņi veikala plauktā nonāks uh, degvīna pūdēla ar metanolu, un tad Dānijā arī cilvēks saindēsies, piemēram, un tad jūs pateiksiet, mēs gaidījām un gaidījām uz papildus apstiprinājumu pakalpojumiem. Tā ir vienkārši eh, krievu rulete, vai tad, nu, jūs nopirksiet kaut kur citā valstī šādu saindēta alkohola pudeli vai nē. Es jūs vietā negribētu uzņemties tik smagu atbildību. Un arī dalīkumu, kur es ļoti cienu, es negribētu, es viņam nenovēlētu šī, šādu smagu uzdevumu. Paldies Bērens kundzei un tagad Maštālkas kungs. Pēc tam Rojtovs kungs, lūdzu. Předsedo, Eh, Jā, bych měl. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot vienu papildu jautāju. At eh, Eiropas komisijas pārstāvi vispirms atļaušos sacīt. Es nemaz nedomāju, ka tas ir iekšējās politikas aspekts saistībā ar Čehijas reģionālajiem vēlēšanām. Mēs jau šai parlamentā esam runājuši par uh, problēmām ar eh, krūša implantiem, par eh, mediātoru šo te ražojumu, jo tas skar visu Eiropas iedzīvotāju veselību. Un tad ir jautājums Eiropas komisijai, kāda ir atšķirība starp datu ievadīšanu agrīnās brīdināšanas sistēmā, tas, kas notika 8. septembrī, un šīs informācijas pieejamību divas dienas vēlāk. Kā jūs tās divas lietas atšķirat? Kāpēc tur ir tā atšķirība? Tātad datu ievadīšana un šīs informācijas pieejamība citam. Kurš izdarīja šo kļūdu, ka pastāv divu dienu atšķirības starp diviem faktiem? Vai tā ir uh, Čehijas republikas kļūda un vēl ļaujiet um, man, kā šī aizstājēja šai komitejā, uh, arī pauž savus, eh, savus, eh, savu izjūtību, kā sacīja arī pats kungs. Roitavs kundze, paldies, priekšsēdāri. Es tikai gribētu precizēt chronoloģijas. 6. septembrī nomira viens pāris, viņi bija dzērušo alkoholu, eh, zaļumu ballē un tikai autopsija pierādīja, secināja, ka te bija saindēšanās. Un pēc tam dienu vēlāk bija ziem, valsts ziemeļos vēl citi nāvas gadījumi. Es nedomāju, ka uh, agrīnā brīdinājuma sistēmā būtu jāie, jāziņo par visiem intoksikācijas gadījumiem. Tas jādara tikai tāda, kad nepārprotami ir runa par sistēmisku problēmu. Tas fakts, kas mm, nepareizas dest, destilācijas rezultātā alkohols, alkoholā nonāk metanols, kas tāds var gadīties arī citā dalībvalstī. Tas nenozīmē, tas katreiz ir jāziņo šeit sistēmā. Katrā ziņā tas ir darāms tād, kad autopsija liecina, uh, par to, ka tiešām ir runa par intoksikāciju. Tāpēc šī sistēma ir aktīvi tā darbojas. Atcerēsimies, gurķu gadījumā pastāvēja arī viltus brīdinājumi par eh, it kā saindētiem gurķiem un līdz ar to dažās valstīs tika ierobežots gurķu tirgus. Tātad te ir jādomā arī par zināmu pasākumu atbilstību reālajai situācijai. Un šodien Čehijā mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā eh, vienotā tirgus ietvaros jādomā par proporcionalitātes principu. Tāpēc esmu priecīgi par to, ka Eiropas komisija Čehijas, eh, pēc Čehijas lūguma ierobežoja arī eksportu uh, jo tā varētu būt atbilstoša uh, rīcība. Paldies, ka, Kabanohas kundze, lūdzu. Děkuji. Já bych chtěl jenom zopakovat jednu otázku, na kterou tady odpověď. Vēl viens jautājums no manas puses. Šis jautājums vēl uz šo jautājumu netika atbildēts, saka Karmna kungs. Mums ir direktīva par pārobežu uh, draudiem. Es gribētu zināt, kādu mācību mēs varam gūt mūsu turpmākajam likumdošanas darbam. Kāda tad turpmāk ir mūsu loma? Mēs neesam īsten, īstenotāji vārdi, mēs esam likumdošanas vārdi. Tātad kādu mācību mēs varam gūt no, šo, no šī gadījuma? Mēs esam likumdevēji. Un tāpēc es vēlos, lai Eiropas komisija mums pastāst, vai no šī gadījuma, šī nelaimes gadījumā ir gūstam kādu mācību. Atzīsim taču to uh, godīgi, vai mēs varam kaut ko no tā mācīties mūsu likumdošanas darbā. Viss, ko mēs varam secināt šajā situācijā, ir izmantojams uh, tagadējās sistēmas uzlabošanai. Mēs jau tagad to varam izmantot. Tas, tas rapid... Ir jau pieejama likumdošana šajā jomā, agrīnās brīdināšanas sistēma attiecībā uz augļiem. Apsetzen, dem Apsetzen der Nachricht ins System. Attiecībā uz pārtiku gan cilvēkiem, gan dzīvnieku barību. Protams, mums vajadzētu apspriesties, kā varēja uh, notikt šāda kavēšanās īstenībā tādā gadījumā eh, minūte, katru minūtu, katru stundu ir no svara, un ja mm, Čehijas valdība kavējās veselu dienu, tas ir vienkārši drausmīgi. Mums varbūt vajadzētu vai koordinatoru sanāksmē, vai eh, vēlāk šo jautājumu vēlreiz apspriest. Katra stunda, katra minūtīte ir no svara, un tie ir cilvēki, kas ir zaudējuši dzīvības. Daudz cilvēki. Un runājot par eksporta aizliegumu, par to jau izskanēja pietiekam daudz vārdu. Tagad vēlreiz došu vārdu komisijai, lai tā varētu rēģēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Dankeschön. Ich möchte das nochmal. Paldies! War auch das Datum, das ich genannt habe, wurden 6. septembris ir datums, par kur es jums stāstīju. Čehijas republika uh, paziņojumu agrīnās brīdināšanas sistēmā ievietoja pēc divām dienām, 8. septembrī. 6. septembrī tika paņemti alkohola paraugi, un, protams, ne jau visi paraugi uzreiz tika eh, analizēti no sākuma, eh, ir jāsagaida rezultāts, un uh, Eh, ir jābūt apstiprinājumam. Tā tad nevar tā visu vienā sekundē izdarīt. 8. septembrī tas tika iekļauts Rapid Alert sistēmā un pēc tam tika paziņots komisijai. Welche Lehren wir aus diesem Fall ziehen können? Kādu mācību no mē, mēs no tā varam gūt? lieta vēl līdz galam nav noskaidrota, un es nevaru tagad uh, varbūt spekulēt ar kaut kādiem secinājumiem. Tas ir atsevišķs gadījums, mēs vēl nevaram analizēt, kā tas izcēlās, kā tas tik tālu varēja nokļūt, un ja tas nav manā tiešā pārziņā, es nevaru patiešām uz to reaģēt. Protams, mums ir jāsaprot, kā nākotnē novērst šāds gadījums, bet sākumā ir jātiek galā ar šo konkrēto situāciju pagaidām kopaina vēl nav uh, pilnīga. Šķiet, ka neesmu vairs nevienu citu jautājumu atzīmējis. Varbūt kaut ko piemirsu, bet mm, neesmu īsti pārliecināts. Labi, esam beiguši šīs diskusijas. Jā, ļoti Bēdīgs gadījums. Gribēju vēlreiz izteikt līdzjūtību cietušo ģimenēm, un to darīšu arī rakstiskā veidā. Mums ir jāsaprot, eh, kādas ir vājās vietas sistēmā. Protams, tam ir nepieciešams pietiekam daudz laika. Gribu pateikties arī Poka kungam kas eh, iekļāv šo jautājumu darba kārtībā. Ir labi, ka jautājums tika apspriests, tas man patiešām ļāva daudz ko uzzināt, es daudz ko iemācījos. Paldies Poka kungam, un es ceru, ka komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai jautājumu atrisinātu un uh, parūpēsies par to, lai neciestu vēl vairāk cilvēku. Vai pat uh, kādam, lai kādam nenāktos to arī ļaunākā gadījumā samaksāt ar dzīvību. Paldies par diskusijām, paldies eh, komisijai un esam noslēguši šo sanāksmi. Rītdien turpināsim darbu desmitos, koordinatori tiksies deviņos. Paldies!